Priekšsēdētājs ir saņēmis uh, nostādnes no padomas pirmajā lasījumā par uh, maksātnespējas procedūru, un jūs varat iepazīties ar visiem materiāliem šīs sēdes protokolā. Parlamentam ir trīs mēneši, lai sniegtu savu atzinumu, un šie trīs mēneši sākas no rītdienas 16. aprīļa 2015. gada. Thank you. So. Colleagues, please leave the room and... Dārgie kolēģi, mums ir jāturpina darbs. Lūdzu, ejiet ārā no zāles.